Paldies, priekšsēdētāji. Man ir liels gods uzstāties jūs priekšā kā starptautiskās sadarbības un attīstības uh, komisāra amatkandidātam. Attīstības politika veido ārējās rīcības neatņemām sastāvdaļu Eiropas Savienībā. Tās galvenais mērķis ir samazināt un ilgtermiņā izskaust nabadzību. Tā ir politika, kas domāta cilvēkiem, kas balstīta uz solidaritāti, kas ir arī viena no Eiropas pamatvērtībām. Solidaritāte ar cilvēkiem cilvēkiem, kur iztiek ar mazāk nekā eiro dienā. Uh, un kuri riskē zaudēt dzīvības, lai sasniegtu Eiropas krastus, laivās, kas bieži kļūst par viņu zārkiem, solidaritāte ar sievietēm, kas kļūst par seksuālās vardarbības upurēm, ar individiem, kur tiek vajāti tādēļ, ka viņi ir minoritāšu pārstāvi, kā arī ar bērniem zaldātiem. Attīstības politikas eh, mērķis eh, ir eh, partnerībai, un tā ir balstīta uz savstarpējām interesēm. Kad tirzniecības uh, plaukst un zeļ un biznesa vidi tiek uzlabota, tā ir iespēja Eiropai. Eiropas Savienībai ir ļoti labi panākumi attīstības politikas jomā. Tā kopā ar savām dalību valstīm ir pasaules lielākais donors, notrošinot vairāk nekā pusi no visa attīstības atbalsta. Eiropas Savienība ir nozīmīgākais tirniecības partners attīstības valstīm, kā arī galvenais avots, no kurienes nāk jaunās tehnoloģijas, inovācijas. Tā ir vadošais spēlētājs politikas eh, koherents veidošanā attīstībai. Ja es tikšu apstiprināts savā amatā, tad es apņemos izmantot visu savu pieredzi, lai nodrošinātu, ka Eiropas Savienība saglabā savu vadošo lomu ilgspējīgas attīstības veicināšanā. Šāda līderība ir kritiski izšķiroša diviem nākamajiem strateģiskajiem procesiem, kas noteiks attīstības politiku nākamajā dekādē. Tas ir darba kārtība laikam pēc 2015. gada un sarunas uh, par pamatietvaru pēc Kotonu procesa. Galvenā prioritāte ir ambicios um, pasākumu ietvars laikam pēc 2015. gada. Patreizējie tūkstošgads attīstības mērķi ir uzrādījuši ļoti veiksmīgu progresu. Šodien arvien mazāk cilvēku iemieg izsalkuši, mazāk bērnu mirst no ārstējamām slimībām un arvien vairāk bērnu, it īpaši meitenes, uzsāk mācības skolā. Mēs varam lepoties ar šiem sasniegumiem, bet mēs nedrīkstām samierināties ar sasniegto. Varbūtība, ka sieviete mirs dzemdībās, ir 29 reizes lielāka nekā Eiropā. Apmēram 750 miljoniem cilvēku pasaulē nav pieejams higienisks un drošs dzeramais ūdens. Vairāk nekā 3 miljonu bērnu joprojām mirst tādēļ, ka nesaņem pietiekam pārtiku. Lai arī Āzija un Latīņa Amerika uzrāda visai labus rezultātus, subsahāras Āfrika atpaliek un 120 miljonu vairāk cilvēku dzīvo absolūtā nabadzībā nekā pirms 20 gadiem. Pasākumiem laika posmām pēc 2015. Eh, gada ir jāveicina ilgtspējīga un iekļaujoša attīstība. Jaunajiem pasākumiem ir jāļauj atrisināt sociālās, ekonomiskās un vidas problēmas, panākot arī optimālo līdzsveru starp šīm trim jomām. Ir pilnībā jārespektē cilvēktiesības, vienlīdzība, demokrātiskās vērtības, tiesiskums, kā arī jānodrošina miers un drošums. Tas būs liels izaicinājums nodrošināt visus šos trīs aspektus vienotā ietvarā, kas attiektos uz visām valstīm, gan trūcīgajām, gan bagātajām, bet tas ir uzdevums, kas mums jāpaveic. Jaunais pasākuma ietvers piedāvā mums unikālu iespēju labāk palīdzēt attīstības valstīm, veidojot ilgtspējīgas un iekļaujošas sabiedrības, vienlaicīgi pašām uzņemoties atbildību par savu attīstību lielākais labums, e, ko izdarīt savam līdzcilvēkām, ir nevis dalīties savā bagātībā, bet norādīt viņām uz viņa bagātību. Svarīgākais elements šajā pēc 2015. gada procesā būs attīstības finansējums un pasākumu tā ieviešanā. Es pilnībā piekrītu ar ievēlta prezidentu Junkerkungu, ka visām dalību valstīm ir jāinvestē vismaz 0,7% uh, no iekšzemes koprodukta attīstības palīdzībā. Dalību valsts ir apņēmušās sasniegt šo mērķi līdz 2015. gadām, kas diemžēl šķiet patreiz nav sasniedzams. Atzīstot Eiropas ekonomikas problēmas pēdējos gados, es tomēr gribētu aicināt dalību valstis pildīt šos solījumus jaunajā ietvarā. Lai šīs palīdzības ietekme būtu maksimāli efektīva, mums ir jālab, jākoordinē labāk donoru palīdzību. Nav jākompensē oficiālais valsts atbalsts, bet tas ir jāpapildina. Bez tam mums ir jāpalīdz partneriem uh, papildināt un labāk izlabot, izmantot savus nacionālos resursus. Mums ir jāizmanto inovatīvu finanšu instrumenti un jāiesaista citi potenciālie attīstības partneri, veidojot ilgtspējīgu izaugsmu jauniem ietvaru pasākumiem ir jāiesaista uzņēmumi, pilsoniskā sabiedrība un iedzīvotāji, un tikai veidojot globālo partnerību, kur visi dalībnieki spēlē vienlīdzīgi, ir risinājumu šai situācijai. Visbeidzot, mums ir jāsaglabā sava vadošā loma globālās solidaritātes veicināšanai un nodrošinot iekļaujošu un ilgtspējīgu nākotni visiem. Man otrā prioritāte būs uzsākt un vest sarunas par ietvaru pasākumiem pēc Kotonū procesa un veicināt mūsu pa, uh, partnerattiecības ar Āfriku. Patreizējais Kotonū nolīgums ir visaptverošākais ziemeļu dienvidu nolīgums pasaulē. Jautājums nav par to, vai uh, šī reģiona valsts mums ir svarīgs. Tās ir vairāk nekā jebkad, bet jautājums ir, kā vislabāk veidot sadarbību nākotnē jaunajām ietvarām būs jāpielāgojas jaunajām realitātēm. Tas nevar nozīmēt vienkārši iepriekšējās tendences turpināšanu. Šīs grupas uh, valstis jau ir reaģējušas, un mums ir jādara tas pats. Šajā līgumā ir iestrādāti pamatprincipi tādi kā pamattiesību un vērtību vērtēšana, un mēs ņemam vērā konkrēto situāciju konkrētās valstīs un reģionos. Mums kopā ir jārunā par to, kā attīstīt tālāk savas partnerattiecības. Kā pirmais solis būs plašs konsultācija un dialogu process tuvākajos gados. Mana trešā prioritāte būs uzlabot politikas konsekvence pasauli arvien vairāk kļūst vien, pasaulē valsts kļūst visvairāk vairāk atkarīgs vien no otras. Lielāka konsekvence un saskaņotība starp mūsu iekšējo un ārējo politiku ir obligāts priekšnosacījums. Sadarbība, ko piedāvājam mūsu partneriem, Tai ir jāiet tālāk nekā vienkāršai palīdzībai. Tai ir jāatver tādas jomas kā zinātne, veselība, izglītība, jaunatnes jautājumi, darba spēka mobilitāte un daudz vairāk. Uh, Eiropas Savienībā mums ir jāpārdomā tas, kā mēs realizējam savu politiku. Ievēltais prezidents Junkers ir līdz lielu uzsvaru uz to, ka ir jāpastiprina politikas koherence komisijas ietvaros, jaunās komisijas struktūra un līgums par darba metodēm ar augsto pārstāvu viceprezidenti un komisāriem var uh, ļaut mums labāk izmantot mūsu potenciālu, nodrošināt sinerģiju starp dažādām rīcību politikas jomā, un es došu arī savu ieguldījumu šajā procesā. Attīstības politikai ir jāstrādā nevainojumi kopā ar kopējo ārējo un drošības politiku, ar humāno palīdzību, tirzniecības migrācijas politiku, un tās ir tikai dažas no rīcību politikas jomām. Ja es tikšu apstiprināts amatā, tad es darīšu visu, lai uh, turpmāk arī uzlabotu politikas konsekvenci, koherenci attīstībai, cieši sadarbojoties ar augsto pārstāvu viceprezidenti. es raudzīšos, lai attiecīgās iniciatīvas uh, tiktu ļoti rūpīgi uzraudzītas, un es noteikti uzsākšu ļoti saulēcīgas diskusijas un dialogu ar saviem komisāriem kolēģiem ikreiz, kad tiks veidotas jaunas iniciatīvas. Priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti, 83% no eiropiešiem uzskata, ka ir svarīgi palīdzēt cilvēkiem attīstības valstīs. 61% pat uzskata, ka šī atbalsta palīdzība ir jāpalielina, un 70% eiropiešu uzskata, ka palīdzot attīstības valstī, mēs palīdzam paši sev. Mums sabiedrībai nepārtraukti ir jāparāda un jāpierāda, ka attīstības politika darbojas. Līdz ar to mums mūsu kolektīvie rezultāti ir jāpadara atpazīstamāki un redzamāki. Ir svarīgi parādīt, ka ik viens eiro, ko mēs investējam, nes atdevi. Nākamais gads ir Eiropas attīstības gads, un tā ir ideāla iespēja uzturēt ciešāku saikni ar mūsu pilsoņiem un paskaidrot viņiem, kā šī attīstības politika palīdz arī mums, priekšsētājs kundz godātie deputāti. Ja tikšu apstiprināts amatā, tad es noteikti raudzīšos, lai sadarbība ar parlamentu būtu nepārtraukta, tādējā dodot ieguldījumu struktūrētam dialogam Šāds dialogs būs ļoti svarīgs, lai Eiropa veiksmīgi varētu ietekmēt to, kā veidojas pasākumi laika posmam pēc 2015. gada, un lai Eiropas Savienība runātu vienā balsī un aizstāvētu vienotu nākotnes redzējumu. Un es strādāšu ar jums kopā šo ambīciju.